Allora, buongiorno. Labdien! Es visus sirsnīgi sveicu. Sākam parlamenta sēdi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Jūs jau zinat, ka darba kārtība paredz komisijas priekšsēdētājs amata kandidāta paziņojumu. Es gribētu atgādināt kolēģiem, ka šajās diskusijās netiek izmantota nec brīvā mikrofona procedūra, nec zilās kartītes jautājumu. Un mēs tagad sākam darbu. Es gribu uzreiz lūgt uzstāties Fonderlajenes kundzi ar paziņojumu. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi deputāti. Tieši pirms 40 gadiem pirmā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Simona Veila tika ievēlēta un iepazīstināja ar savu eh, Eiropas redzējumu par taisnīgāku un vienotāku Eiropu. Un pateicoties viņai un visiem citiem izciliem eiropiešiem, varu jūs iepazīstināt šodien ar manu Eiropas redzējumu. Un pēc 40 gadiem esmu ļoti lepna un varu teikt, beidzot, sieviete ir kandidāte uz komisijas priekšsēdētāja amatu. Es eh, esmu kandidāte pateicoties visiem tiem un tām, kas eh, nojauca barjeras un pārtrauca ieradumus. Es esmu šeit pateicoties visiem tiem, kas izveidoja miera Eiropu, vienotu Eiropu un vērtību Eiropu. Un šī eiropeiskā pārliecība mani ir vadījusi visas manas dzīves un karjeras laikā, gan Esmu māte, gan mediķe, gan arī politiķe. Un šī drosme un uzdrīkstēšanās, ko šādi eh, celmlauži kā Simona Veila parādīja, ir arī manas Eiropas vīzijas pamatā, un tieši šis gars vadīs Eiropas komisiju, kuru eh, es vēlos vadīt. Prezidentkungs, dāmas un kungi deputāti! Eiropas dibinātāji un dibinātājs no pasaules karu drupām un pīšļiem ir uzcēluši lielisku namu. Miers, spēcīgs vienotais tirgus, bezrobežu tirdzniecība, pētīšana, ceļošana, 500 miljonu eiropiešu un eiropiešu eh, starp Rīgu un Limasolu, Atēnām, un zi Eiropas ziemeļiem dzīvo labklājībā un brīvībā. Manu bērnu paudze vairs nespēja iedomāties dzīvi bez šīs dzimtenes sajūtas, kas viņiem ir Eiropā, kas saistas ar Eiropu. Un mēs, mana paudze, pieņēmām, ka tā tas turpināsies vienmēr, bet tagad mums ir nācies saprast, katram ir nācies saprast, ka mums ir jācīnas par savu Eiropu. Visa pasaule saskaras ar destruktīviem izaicinājumiem, kas nav saudzējuši arī Eiropu. Demografiskās izmaiņas, globālās ekonomikas eh, eh, um, eh, um, apvienošanās un, protams, klimata izmaiņas. Neviena no šīm metā attīstības tendencēm nav jaunas, zinātnieki sen tās bija prognozējuši. Kas ir jauns? Jauns ir tas, ka mēs šodien, kā Eiropas pilsoņi un pilsonis, neskatoties uz to, kurā valstī dzīvojam, šīs sekas jau izjūtam nepastarpināti. Vai Somijas kviešu audzētāji, kur skar e, sausums vai arī e, karstuma skartie francūži, mēs visi izmainam klimata izmaiņas ļoti tieši. Uh, vai e, strādnieks Polijā vai pensionāri, kur citur Eiropā. E, e, mēs visi jūtam digitalizāciju ļoti konkrēti. Skolām, slimnīcām nākas slēgt savus durvis, un mēs līdz ar to arī izjūtam demografiskās izmaiņas konkrēti. Un tas viss ir līdzis cilvēkiem justies tā, ka mēs zaudējam kontroli. Mēs zaudējam saiknes ar savām sabiedrībām, un šīs tendences nekur nepazudīs. Bet ir bijuši mēģinājumi tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Daži ir pievērsušies autoritāriem režīriem, citi eh, globālo ietekmi eh, cenšas eh, stiprināt, investējot uh, mūros, sienās un citi pievēršas protekcionismam. Neviens no šiem risinājumiem nav mūsu risinājums. Mēs vēlamies multilaterālismu, brīvu tirzniecību, e, pasaules kārtību, kas ir balstīta uz noteikumiem un likumiem. Mēs gribam šādu eiropeisku ceļu iet. Bet, ja mēs vēlamies iet šo Eiropas ceļu, tad vispirms mums ir no jauna jāatklāj sava vienotība, tas, kas mūs vieno. Ja mēs būsim iekšēji vienoti, tad neviens nespēs mūs sašķelt no ārienes. Ja šīs plaisas, kas ir starp mums, aizpildīsim, tad rītdienas izaicinājums spēsim pārvērst rītdienas iespējās. Godājumie deputāti, Mūsu steidzamākais uzdevums ir gādāt par to, lai mūsu planētas veselība tiktu saglabāta. Tā ir vislielākā atbildība mūsdienu politiķiem. Es vēlos, lai Eiropa kļūtu par pirmo klimata neitrālo kontinentu pasaulē līdz 2050. gadam. Lai tas notiktu, mums kopīgi jāspēr drosmīgi soļi. Mūsu kopīgais mērķis samazināt emisijas par 40% līdz 2030. gadam nav pietiekošs. Mums jāspēr solis vēl tālāk. Jābūt vēl ambiciozākiem. Ir nepieciešams divu soļu pieeja, lai CO2 emisijas līdz 2030. gadam samazinātu par 50, ja ne 55%. Eiropas Savienība vadīs starptautiskās sarunas, virzīs tās, lai arī citu globālo tautsēmniecību ambīciju līmeni celtu līdz 2021. gadam. Lai sasniegtu reālu ietekmi, mums ir e, ne tikai pašmājās jābūt ambicioziem, arī tas jādara, bet pasaulē kopīgi jāvirzas uz priekšu. Lai tas notiktu, es piedāvāšu Eiropai e, zaļo līgumu. Pirmajās manās simts Eh, pilnvaru dienās. Es piedāvāšu pirmo Eiropas klimata likumu, kas 2050. gada eh, mērķi noteiks mm, šim mērķim likuma spēku. Tādējādi mēs panāksim milz pieaugumu investīcijām, bet ar publiskām investīcijām nepietiks. Es piedāvāšu ilgspējīgas Eiropas investīciju plānu, lai Eiropas investīciju banku daļai pārvērstu par klimatu banku. Tādējādi iegūsim triljonu eiro investīciju desmit gadu laikā. Means... Un tās ir izmaiņas. Ikvienam no mums, katrai nozarei, būs jādod savs ieguldījums - aviācija, jūras transportam, un arī mūsu ieradumiem nāksies mainīties, kā mēs ceļojam, kā dzīvojam. Uh, emisijām jānāk ar cenu, kas e, spēj mainīt mūsu uzvedību. Lai to sasniegtu, lai sasniegtu to, ka mūsu uzņēmums spētu konkrēt e, e, globālā līmenī, es piedāvāšu oglekļa robežu nodokli, lai nepieļautu šo, šī oglekļa eksportu, tā teikt. Bet, e, kas nāk par labu mūsu planētai, tam ir jānāk par labu arī mūsu iedzīvotājiem, mūsu reģioniem. Protams, es apzinos, cik svarīgi ir kohēzijas fondi, bet mums vajag vairāk. Mums vajag taisnīgu pārēju visiem, nu kā iegūs visi. Ne visiem reģioniem ir tā pati starta pozīcija Eiropā, bet mums visiem ir viens mērķis. Tādēļ es piedāvošu uh, taisnīgo reformu plānu vai taisnīgās pārejas fondu, lai atbalstītu tos, kurus visvairāk skar šīs izmaiņas. Šis ir Eiropas ceļš. Mēs esam ambiciozi, bet mēs neatstājam nevienu ceļu malā, un mēs piedāvājam iespējas ikvienam. Ja mēs vēlamies gūt panākums ar šo ambiciozo plānu, mums ir nepieciešama spēcīga tautsaimniecība. To, ko vēlamies tērēt, tas vispirms mums jānopelna. Ja vēlamies stiprināt savus tautsēmniecības mugurkaulu, e, tad mums jāstiprina mazi vidēji uzņēmumi. Tie ir inovatīvi, uzņēmīgi, elstīgi, e, rada darba vietas, apmāca mūsu jauniešus. Bet to visu mazi vidēji uzņēmumi spēj darīt tikai tad, ja viņiem būs piekļuva kapitālam. Ikvienā šī vienotā tirga nostūrī. Atteiksimies no šķēršļiem, robežām. Atvērsim durvis, beidzot. Uh, Pabeigsim kapitāla tirgus savienību. Mūsu mazvideo uzņēmumi to ir pelnījuši. Need... Un mums jāstrādā pie stabilitātes un izaugsmas pakta. Kad nepieciešamas investīcijas un reformas, tad mums jāgādā, lai tās arī notiktu jāliek lietā visa elastība, ko mūsu noteikumi atļauj. Mēs lepojamies ar savu tautsēmniecību, vēlamies to stiprināt. Bet ir arī skaidra un vienkārša loģika. Nevis cilvēki kalpo tautsēmniecībai, bet tautsēmniecība kalpo cilvēkiem. We... Mūsu sociālajā tirgus ekonomikā mums ir no jauna jāapvieno tirgus un sociālajie aspekti. Tādēļ es Eiropas pusgada fokus vēlos vērst uz ilgspējīgās attīstības mērķiem. Un es stingri iestāšos par taisnīgiem nodokļiem. Vai uh, automašīnu ražotājiem vai digitāliem uzņēmumiem. Ja tehniski tehnoloģiskie giganti, tehnoloģija giganti pelna milzu naudu Eiropā, tas ir labi, mēs esam par konkurence, bet ja šī uzņēmuma gūs tādu peļņu, eh, eh, gūstot labumu no mūsu izglītības sistēmas, no mūsu eh, labi apmācītā darba spēka, mūsu sociālās drošības un sociālās un veselības aprūpas sistēmām, tad Nav pieļaujams, ka viņi gūst peļņu, bet gandrīz nemaksā nodokļus, izmantojot mūsu nodokļu sistēmu. Ja viņi vēlas gūt labumu, tad viņiem ir arī e, jānes savu daļu nastu. Godājumie deputāti, Eiropas ceļš ir arī mūsu potenciāla izmantošanas ceļš, mūsu cilvēku, mūsu talantu, mūsu daudzveidības Mēs vēlamies radīt taisnīgāku, vienlīdzīgāku Eiropu. No tā es vadīšos ikvienu dienu savā amatā Eiropā, kā esmu to darījusi jau iepriekšējā karjerā. Es esmu bijusi eh, ģimenes lietu ministre, eh, man nācās cīnīties par to, lai ģimenēm būtu piekļuva veselības aprūpei un citiem pakalpojumiem, bet cīņa par taisnīgumu nekad nebeidzas. Ir pārāk grūti joprojām. Uh, smagi strādājušām ģimenēm savilkt galus Eiropā. Tādēļ vēlos gādāt, ka e, darbs tiktu taisnīgi apmaksāts. Sociālā tirgus ekonomikā katram cilvēkam, kurš strādā pilnu laiku, būtu jāsaņem minimālā alga, kas ļauj tam dzīvot cienīgu dzīvi. Tādēļ mēs izstrādāsim ietvaru, e, kas ņem vērā dažādos darba tirgus, bet, manuprāt, ir jābūt e, e, šīm, šīm kolektīvām sarunām, kuras veids darba devēji un darba ņēmēji, un tādējādi vienojas par minimālo algu konkrētajā reģionā vai valstī. Protams, ir atšķirīgas vajadzības un situācijas, bet mums ir vienas un tās pašas uh, Eh, vien un tie paši pamatnoteikumi. Eiropas eh, bezdarba ehm, apdrošināšanas programma atbalstīs arī mūsu cilvēks eh, ārējo šoku apstākļos. Protams, ir arī nacionālās apdrošināšanas schēmas, Taču ir jābūt pārapdrošināšanās programmai, eh, kas spētu amortizēt smagos šokus Eiropā kopumā. Es vēlos arī vairāk taisnīguma jauniešiem. Jauniešu bezdarbs ir 14% līmenī Eiropā, bet eh, tas ir no 5 līdz 40% dažās dalību valstīs. To nevaram pieņemt. Jauniem cilvēkiem ir savas ambīcijas, viņi vēlas strādāt, viņi vēlas nākotni, un mūsu uzdevums ir ļaut viņiem to sasniegt. Tādēļ es gādāšu, lai jauniešu garantija, kur es uh, iesāku uh, kā darba ministra Eiropadomē, darbotos iespējami efektīvāk katrā dalību valstī. Un es atbalstīšu Eiropas parlamenta ideju trīskāršot Erasmus budžetu. Uh, tam ir jātiek paredzētam nākamam daudzgadu finanšu, nākamā daudzgadu finanšu plānā. Mums jāgādā par tiem, kas ir mūsu sabiedrībās visjūtīgākie, visvārīgākie, par mūsu bērniem. Mums jācīnās pret nabadzību. Esmu septiņu bērnu māte, un tādēļ es zinu, ka Ja bērnam ir piekļuve izglītībai, sportam, mūzikai, veselīgam uzturam un uh, atbalstošai mīlošai videi, tas uh, liek spēcīgi pamat visai dzīvei. Vajag bērnu garantiju, lai katrs bērns Eiropā, kur apdraud sociālā atstumtība, uh, tomēr spētu saņemt savas pamatiesības - izglītību un veselību. Tas atmaksāsies daudzkārt, ja mēs sniegsim atbalstu saviem bērniem, kamēr viņi vēl ir jauni. Un tieši tādēļ es gribu uh, sociālo tiesību pīlāru no jauna iedzīvināt, un es sākšu pašmājās. Es nodrošināšu savā uh, komisāru sastāvā pilnīgu dzimumu līdzsvaru. Ja dalībvalstis nepiedāvās pietiekam skaitu sieviešu komisāru, uh, tad es nevilcināšot prasīt citus kandidātus. Kopš 1958. gada ir bijuši 183 komisāri, tikai 35 no tiem bija sievietes. Tas ir mazāk par 20%. Mēs pārstāvām pusi iedzīvotāju. M mēs vēlamies savu taisnīgo dalu, daļu. also... Mums arī atklāti jārunā par vārdarbību pret sievietēm. Ja viena no piecām sievietēm jau ir pārdzīvojusi fizisku vai seksuālu vārdarbību Eiropas Savienībā, un 55% sieviešu ir tikušas, eh, piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos, eh, tad šis vairs nav tikai sieviešu jautājums. Tādēļ es piedāvāšu vārdarbību pret sievietēm uh, iekļaut ES e, e, noziegumu e, sastāvā, kas ir līgumos minēta, un Eiropas Savienība atbalstīs Stambuls konvenciju. Esmu pārliecināta, ja mēs šīs atšķirības, kas vēl pastāv mūsu starpā, mazināsim, tad mēs, kā Savienība, arī tiksim stiprināti. Godājumie deputāti! Mūsu Eiropas civilizācijas šūpulis ir grieķu filozofija un romiešu tiesības. Eiropas kontinents ir pārdzīvojis savu tumšāko periodu, kad mūs pārvaldīja diktatori un tiesu, eh, likuma vara bija aizmirsta. Gadsimtiem Eiropieši ir smagi cīnījušies par brīvību un neatkarību Tiesiskums ir mūsu labākais rīks, lai sargātu šo brīvību un sargātu tos, kas ir vistrauslākie mūsu savienībā. Tādēļ nevar būt kompromiss attiecībā uz tiesiskumu un nekad nebūs tāda. Will... Es gādāšu, lai mēs izmantotu uh, visus rīkus, kas ir mūsu rīcībā Eiropas līmenī. Turklāt es pilnīgi atbalstu uh, tiesisku mehānismu visā Eiropas Savienībā un izteikšos skaidri. Jaunais instruments nebūs alternatīva esošiem, bet papildi instruments. Komisija vienmēr būs līgumu neatkarīgā sārdze. Justīcija ir akla. Eh, tā eh, ir neitrāla un tā aizstāvēs tiesiskumu, lai kur tā, tas tiktu apdraudēts. Tiesiskums ir universāls, tam jādarbojas visur. Pēdējo piecu gadu laikā vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēki ir noslīkuši vidusjūrā. Līdz ar to vidusjūra ir kļuvusi par vienu no nāvējošākām pasaules robežām un jūrās ir pienākums glābt cilvēku dzīvības. Mūsu līgumos ir ierakstīts juridiskais un morālais pienākums cienīt katra cilvēka cilvēku cieņu. Eiropas Savienībai ir jāvar un tā var, un tā ir jāsargā šīs, šos principus. Mums ir jāglāb dzīvības, bet ar to vien nepietiek. Mums ir jāmazina neregulārā migrācija, jācīnās pret cilvēku kontrabantistiem, tā ir organizētā noziedzība. Mums ir jāsargā politiskā patvēruma tiesības, jāuzlabo bēgļu uh, dzīves apstākļi, piemēram, radot humanitāros koridors ciešajā sadarbībā ar eh, UNHCR, ANO organizāciju. Un mums ir jārīkojas izlēmīgi šajā jomā apzinos, cik sarežģītas ir diskusijas par šiem jautājumiem. Tādēļ mums ir jāņem vērā daudzu cilvēku leģitīmās bažas un jā meklē kopīgais. Es piedāvāšu jaunu migrācijas un politiskā patvērumu paktu, eh, kas no jauna arī iedarbinās Dublīns uh, eh, principus. Tas ļaus mums eh, no, iedibināt atkal no jauna pilnīgi darbojošos Schengen zonu, kurā ir šīs brīvības, brīvā pārvietošanās, um, un šīs sistēmas centrā būs Eiropas robeža apsardzes uh, uh, aģentūra Frontex, kas uh, darbosies ar desmit tūkstošu darbiniekiem vēlākais jau 2024. gadā. Mums ir jāmodernizē politiskā patvēruma sistēma. Vienotai Eiropas politiskā patvēruma sistēmai ir jābūt tieši tādai vienotai. Mūsu ārējās robežas būs drošas un stabilas tikai tad, ja mēs sniegsim pietiekamu atbalstu dalību valstīm, kas ir pakļauts vislielākiem spiedienam savu geogrāfiskā novietojuma dēļ. Mēs esam vajadzīgi cits citam, mums ir arī jādalās ar nastām taisnīgi, un tādēļ ir jāpiedāvā godīga sadarbība arī izcelsmes un tranzītu valstīm. Tas ir appusējās interesēs diplomātija, ekonomiskā attīstība, investīcijas, stabilitāte, drošība. Tas viss ir nepieciešams, lai cilvēkiem sniegtu nākotnes perspektīvas. Un es gribētu jums tagad arī par perspektīvām vienu stāstu pastāstīt. Pirms četriem gadiem man paveicās um, savā mājās uzņemt 19-gadīgu bēgli no Sīrijas. Savās mājās, savā ģimenē. Viņš nerunāja vācu valodā. Viņam bija dziļas rētas, kuras viņa dzīvē bija atstājis pilsoņu kārš, bēgļu gaitas. Tagad, pēc četriem gadiem, viņš runā tekoši vācu valodā, angļu valodā, protams, arābu valodā. Viņš vada, eh, eh, viņš ir līderis sabiedrībā, uh, um, un viņš ir pabeidzis profesionālu izglītību un tagad iestājas augstskolā. Viņš mūs visus iedvesmo. Un kādu dienu viņš vēlas atgriezties mājās. Un, godājumie deputāti, kā aizsardzības ministre, esmu daudzkārt bijusi šajā karu plosītajā apvidū. Nekad nepiemirsīšu, bijusā, bijušā Irākas prezidenta Masuma vārdus, kurš ir sacījis, mēs vēlamies redzēt šeit vairāk Eiropas. Pasaule vēlas redzēt šo Eiropu, tā ir nepieciešama šī Eiropa. Es ticu, ka Eiropai ir nepieciešama spēcīgāka, vienotāka balss pasaulē, un tai ir jārīkojas nekavējoties. Tādēļ mums jābūt drosmīgiem, pieņemt ārpolitiskus lēmumus ar kvalificēto vairākumu un vienoti arī Tie jāpilda. Mūsu kolektīvās aizsardzības stūrakmens vienmēr būs NATO. Mēs arī turpmāk būsim transatlantiski, bet mums nāksies kļūt arī eiropeiskākiem. Tādēļ esam radījuši Eiropas aizsardzības savienību. Mūsu darbs Eiropas drošības un aizsardzības savienības izveidē ir vērsts uz visaptverošu drošību. Stabilizācija vienmēr iet roku rokā ar diplomātiju, izlīgumu un jauncelsmi. Mūsu darbinieki strādā plecu pie pleca ar policistiem, diplomātiem, attīstības un palīdzības darbiniekiem, un godējumie deputāti, šie vīrieši, šīs sievietes ir pelnījuši mūsu visaugstāko cieņu un atzinību par savu nenogurstošo kalpošanu Eiropai. Nespēju runāt par Eiropu, eh, nerunādama, par, nepieminēdama arī mūsu draugus no apvienotās karalists. Pirmo reizi 2016. gadā eh, dalībvalsts pieņem lēmumu pamest Eiropas Savienību. Tas ir nopietnas lēmums, mēs to nožēlojam. Bet mēs to respektējam. Kopš tā laika Eiropas Savienība ir strādājusi cieši kopā ar apvienotās karalists valdību, lai uh, organizētu apvienotās karalists regulāru izstāšanos sakārtotā procesā. Izstāšanās līgums uh, sniedz skaidrību, kur Brexits radīja neskaidrību. Tas ir vērts uz to, lai nodrošinātu pilsoņu tiesības mieru, stabilitāti īrijas salā. Šīs divas prioritātes ir arī manas prioritātes, un tomēr esmu gatava eh, pagarināt izstāšanās datumu, ja eh, tiešām būtu nepieciešams vairāk laiks, laika. In Jebkurā gadījumā apvienotā karaliste arī turpmāk būs mūsu sabiedrotājs, mūsu partners un mūsu draugs. Godājumie deputāti, kad pirms 13 dienām atbraucu uz Strasbūru, es apsolīju ka ieradīšos šeit, lai klausītos. Esmu uzklausījis jūsu bāžas, cerības, gaidas un politiskās vadlīnijas, kuras esmu izklāstījis un šodien atspoguļo mūsu diskusijas. No dzirdētā esmu izdarījis secinājumus, pieņemus lēmumus. Pirmkārt, vēlos, lai Eiropas pilsoņi spēlētu vadošu aktīvu lomu savienības nākotnes veidošanā. Es vēlos, lai viņiem būtu teikšana konferencē par Eiropas nākotni, kas sāktu darbu 2020. gadā un turpinātos divu gadu garumā. Otrakārt, vēlos, lai mēs kopā strādātu, lai uh, e, pilnveidotu špiceņu kandidātu vadošā kandidātu sistēmu. Tajā kļūst saprotamākai, plašākam vēlētāju lokam, un mums ir jārisina arī uh, transnacionālu sarakstu jautājums Eiropas parlamentu vēlēšanās, kas varētu stiprināt mūsu Eiropas demokrātiju. Un treškārt, jā, es atbalstu Eiropas parlamenta iniciatīvas tiesības. Ja šis nams ar vairākuma balsojumu pieņem rezolūcijas, prasīdams komisijai eh, sagatavot likumdošanas aktus, tad es apņemos tādus arī sagatavot, pilnībā cienot samērīgumu, subsidiaritātes un labāka, labāks likumdošanas princips. Esmu pārliecināta, ka mūsu spēcinā, spēcīgā partnerība palīdzēs cilvēku balsis eh, sadzirdēt. Priekšsēdētāj, kungs. Manam tēvam bija 15 gadi, kad šausmīgais karš beidzās. Tas nāca cauri manu valsti un mūsu kontinentam nesa nāvi, postu un iznīcību. Viņš saviem bērniem, man un maniem sešiem brāļiem un māsām bieži par to stāstīja. Viņš stāstīja arī galvenokārt par to, kas uh, ko tas viņam nozīmēja, ka citas valstis atkal mums sniedza roku, lai uzņemtu mūs demokrātisku tautu saimē. Viņš sāka stāstot par Kalnu Savienību un sākotnēji teica, mēs atkal tirgojamies un tirgojoties rodas draudzība un draugi nešauj viens uz otru. Viņš uh, vadīja kabinetu projektu, respektīvi biroju Van Groben kabinetā Halsteina komisijā, un vēlāk viņš bija ģenerāla direktors konkurences jautājumos ģenerāla direktorātā. Tādēļ es esmu piedzimusi Briselē un sākumā uh, uzzināju, ka esmu Eiropieta, un uh, tikai vēlāk uh, uzzināju, ka uh, esmu arī Vācieta un no uh, Lejas Saksijas. Un tādēļ uh, mana spēkā ir ļoti skaidra doma - Eiropu vienot un spēcināt. Kas kopā ar mani grib, lai Eiropa būtu spēcīga, augoša un plaukstoša, tam palīdzēšu ar aizrautību, bet kas gribēs Eiropu vājināt, šķelt vai atņemt vērtības, tas manā personā radīs ļoti striktu pretinieci. Als mein Vater kad uh, mans tēvs jau bija vecs un uh, pietuvējies dzīves novakarai, tad viņa stāsts par Eiropu mainījās. Viņš vairs nerunāja tik daudz par karu. Viņš teica, Eiropa ir uh, kā gara laulība. Mīlestība varbūt nekļūst lielāka kā pirmajā dienā, bet tā kļūst dziļāka jo mēs zinām, ka varam viens uz otru paļauties gan labos, gan sliktos laikos, jo mēs zinām, ka varam strīdēties, bet arī izlīgt, jo mēs nekad neaizmirstam, kādēļ mēs esam noslēguši šo savienību. Un mēs visi šeit, šajā telpā dzīvojam Eiropu, kas ir izaugusi, kas ir uh, nobriedusi, kas ir spēcīga un kurā dzīvo 500 miljonu cilvēku. Vairāk nekā 200 miljonu cilvēku piedalījās vēlēšanās. Šī Eiropa ir. Uh, tā ir ietekme, tā vēlas uzņemties atbildību par sevi un visu pasauli. Tas nevienmēr ir viegli, tas dažkārt ir sāpīgi un sarežģīti, taču tas ir mūsu cieņpilnākais pienākums. Cilvēki grib redzēt, ka mēs sasniedzam rezultātus, ka virzamies uz priekšu un jaunieši to prasa. Mani bērni pamatoti saka, negaidi, izmanto laiku, un tādēļ es esmu kandidāta. Tādēļ man ir vajadzīga jūsu palīdzība un atbalsts, un tādēļ aicinu visus eiropiešus un eiropietes iesa iesaistīties. Tas ir tas vērtīgākais, kas mums ir, lai dzīvo Eiropa trīs valodās, lai dzīvo Eiropa. Grazie. Grazie alla signora von der Leyen. Paldies, von der Leyens kundze, par jūsu uzstāšanos. Tagad uzstāsies politisko grupu priekšsēdētāji. Pirmais ir eh, Māfrēds Vēbers. Lūdzu, tev vārds. Ļoti uh, cienītā Fonderlajens kundze, darbie kolēģi, kolēģis. Pēc uh, mūsu priekšsādātāja ievēlēšanas pirms divām nedēļām tagad mums ir jāievēl Eiropas komisijas priekšsādātāji. Vēlējos pateikties Fonderlajens kundzei par viņas uh, priekšlikumiem, par pragmatiskajiem plāniem attiecībā uz Eiropas nākotni. Un ETP grupai eh, vissvarīgākie ir eh, kampaņu laikā doties solījumi. Un eh, tas ir tāds, tā ir tāda kā mēraukla, kas mums kalpos. Un 40 miljoni cilvēku ievēlēja 103. 183 ETP grupas deputāts Eiropas parlamentā. Mums viņiem ir jāgarantē, ka mēs pildīsim solījumus, ko devām priekšvēlēšana kampaņas laikā. Godīgāka Eiropa, vienlīdzīgāk dzīves apstākļi visiem, modernāka Eiropa, kas joprojām ir pētniecības avangardā, droša Eiropa, kas pasargā ārējās robežas no nelegāliem migrantiem un tai pašā laikā palīdz cilvēkiem, kas nonākuši grūtā situācijā. Eiropa, kas veido partnerību ar Āfriku, kas tirgojas ar uh, citām pasaules valstīm, kas domā par sociālajiem mērķiem un arī klimata aizsardzību. Uh, Urzula Fanderlajena ir uh, kristīgo demokrātu deputāte, viņa ir pārliecināta Eiropiete, un tad kopīgi ar viņu mēs varēsim pildīt savus eh, priekšvēlēšanu solījumus. Mēs saliedāt atbalstīsim viņas kandidatūru šīs dienas vēlēšanās. Es gribu pateikties eh, Francam Timermanim, uh, Skā Kellerē un uh, Basam Aikhautam uh, par tik aktīvu līdzdalību Eiropas ideju virzīšanā uz priekšu. Jāsaka, ka man arī bija bija interesanti piedalīties šajās sacensībās, izvirzīt savu kandidatūru, cīnīties par to, konkurēt, pārliecināt cilvēkus, un tad man kā demokrātam arī ir jādzīvo ar šo rezultātu, jāciena tas. 201 miljonus cilvēku piedalījās Eiropas vēlēšanās, nu, tie ir patiesi demokrātijas svētki. Mēs vēlam, demok vēlamies demokrātisku Eiropu un e, pēdējo dienu laikā notikušais e, īstenībā nevienmēr demonstrē e, vairāk demokrātijas izpausmju. Jāsaka, ka partijas citreiz ir egoistiski noskaņotas un neatbalsta demokrātiski piedāvāts kandidātus. Tas patiešām demokrātijai nodara kaitējumu. Un e, šo kaitējumu mēs nevaram padarīt mazāku, radot jaunus kaitējumus. Eiropai ir jābūt rīcības spējīgai, tai ir jābūt stabilai. Tieši tādēļ mana politiskā grupa pirms divām nedēļām atbalstīja Davidu Sasulī no sociāldemokrātu grupas kā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju kandidātu. Un es lūgtu šodien kolēģus atbalstīt Urzulu Fonderu Lajenu kā komisijas priekšsēdētājas amata kandidāti. Mums ir jābūt iespējams iespējai paļauties citam uz citu. Tikai tā Eiropa var vainagoties panākumiem. Natürlich müssen wir in den Protams, ka uh, turpmāko piecu gadu laikā mums ir uh, jādarbojas demokrātiskas Eiropas zīmē, un šīs likumdošanas iniciatīvas labāka īstenošanas kontrole un arī tiesiskums uh, un špicen kandidātu principu ievērošana, tas viss ir jāsaprot, tas viss ir jāizteno. Un mana politiskā grupa aizstāvēs tādas Eiropas vīziju, kas domā par cilvēkiem. Kristīgiem demokrātiem šodien ir tāda īpaša diena, tāds kā jauns sākums. Mēs vēlamies sākt darbu ar Uzuru Fonderlajenu kā jauno komisijas priekšsēdētāju. Paldies, Vēbera kungs, tagad priekšsēdētāja Garšie Perēzes kundze, kas pārstāv sociāldemokrātu grupu. Paldies, priekšsēdētāji. Fonderlajens kundze. Šī ir īpaša diena, vēsturiska diena. Un īstenībā Eiropas nākotne lielā mērā ir atkarīga no mums. Mana politiskā grupa jau no paša sākuma ir bijusi ar šo Eiropas vīziju, eh, ar tādu Eiropas dimensiju. Tas ir eh, iesakņojies mūsu DNS. Mēs vēlamies rīkoties atbildīgi. Mēs vēlamies garantēt, lai turpmāko piecu gadu laikā tiktu veidoti pamati ilgtspējīgai nākotnei, kas eh, ņem vērā visu Eiropas pilsoņu intereses. Es gribētu jums šodien atgādināt kādu cildenu Eiropieti. Pirms 40 gadiem Vilijas Brants arī uzstājās šeit plenārsēdē. Tas notika pēc pirmajām eh, tiešajām vēlēšanām 79. gadā. Un viņš vērsās toreiz pie visiem de deputātiem, sakot, ka Eiropā ir par maz demokrātijas un ka pārāk ilgu laiku ir prasījušas pirmās tiešās vēlēšanas to sarīkošana. Un viņš jau toreiz brīdināja, ka Eiropa ir pārāk attālinājusies no pilsoņiem. Vilijs Brants teica, ka ir jāiet pāri politiskajām un ideoloģiskajām, kā arī geogrāfiskajām robežām, lai risinātu problēmas un lai pildītu vēlētājiem dotos solījumus. Jāsaka, ka arī tagad pēc 40 gadiem šie vārdi ir tik aktuāli kā nekad agrāk. Mums ir jādomā, kā Eiropas demokrātija attīstīsies. Mēs pārāk daudz uzmanības pievērsām šim vadošo kandidātu principam un eh, transnacionālajiem sarakstiem, bet mums neizdevās eh, šo koncepciju īstenot. Bet mēs zinām, ka nāks dažreiz arī eh, pieņemt regresu, varbūt kādu sakāvi, bet tas mūs neapstādinās. Mums ir jāpat rūpējas, lai nākamajās vēlēšanās vadošo kandidātu princips tomēr tiktu iedzīvināts. Ir jārunā par uh, izaicinājumiem, ar ko sastopamies. Mēs vēlētos dzirdēt, vai jūs esat gatava panākt šīs pārmaiņas, ko no nu mums vēlas pilsoņi, it sevišķi jaunieši. Jūs mums arī atsūtījāt vēstuli ar atbildēm, un jāsaka, ka tā bija uh, lielā mērā iepriecinoša. Mēs gribētu dzirdēt arī kaut ko konkrētāku. Jūs teicāt, ka jūs vēlties cīnīties pret klimata pārmaiņām un ka tam vajadzētu uh, būt arī pamatotam ar atbilstošu likumu. Mums ir uh, līdz 2030. gadam jānosaka emisiju samazināšanas mērķi. Līdztekus ekoloģiskajām pārmaiņām mums ir jāparūpēs, lai visi būtu līdztiesīgi. Tādēļ ir ļoti labi, ka jūs vēlties ieviest tādu īpašu godīgo pārmaiņu, godīgās transformācijas fondu. Protams, Eiropai ir nepieciešams arī investīcijas Un uh, daudz uh, ir jādara valstīm, ir uh, jāiegulda publiskie līdzekļi, un ja mēs vēlamies uh, panākt attīstības mērķu īstenošanu, uh, tad mēs nevaram palikt tikai pie vārdiem, ir jāsāk rīkoties, ir jābūt konkrētiem kritērijiem un rādītājiem, pateicoties kurajam var arī izmērīt progresu. Neaizmirsīsim arī valstu lielos parādus Un mēs nedrīkstam sodīt uh, to valstu iedzīvotājus, kur ir liela parāda, lai viņi arī varētu drošāk un ar pašpaļāvību uh, raudzīties nākotnē. Ir jābūt arī bezdarbnieku apdrošināšanai un, protams, arī jauniešu garantijām. Mums ir jāaizsargā visvārīgākie sabiedrības locekļi un allaži tādēļ atbalstīsim sociālo pīlāru. Ir jābūt gan jauniešu, gan bērnu garantijām. Fonderlajienas kundze, mums ir jācīnās pret nabadzību kopumā Eiropas Savienībā, lai varētu finansēt visas šīs politikas vadlīnijas. Katram ir jāiegulda uh, eh, savu artava arī lielajām e-tech kompānijām, kas maksā pārāk maz nodokļu. Vai jūs jau domājat par konkrētiem skaitļiem? Jums kaut kas jau ir padomā? Jūs teicāt, ka ir jāuzlabo arī uh, šo platformu darbība, internetu platformu darbība, un tā ir jābūt godīgākai. Mēs gribam arī uh, rūpēties uh, par dzimumu līdztiesību un ir ļoti labi, ka mūsu redzējums šajā jomā sakrīt. Mūsu politiskajai grupai tā ir viena no prioritātēm. Ir jābūt tādai dzimumu līdztiesības stratēģijai, kas ir saistoša raksturu un ir jācīnās pret dzimumu vardarbību. Tas, ka jūs to vēlaties iekļaut Eiropas likumdošanā, ir patiešām apsveicami un ir jābūt arī pietiekami labiem īstenošanas mehānismiem. Varbūt, ka jūs varētu to uh, vēl labāk ilustrēt. Ļoti daudzi cilvēki būtu patiešām nomierināti, eh, ja viņi zinātu, ka jūs eh, turpināsiet darīt to, ko solīja darīt Frans Timermans arī tiesiskuma jomā. Ir jābūt solidaritātei arī dalību valstu starpā, ņemot vērā Dublinas eh, regulas reformēšanu. Mums ir jābūt īpašiem humanitārajiem koridoriem, ir jābūt nevien uh, augstākam drošības līmenim un uh, vairāk resursiem Frontex ir jābūt arī tādai humānākai sistēmai. Ir jāpalīdz cilvēkiem, kas nonākuši nelaimē, ir jābūt šīm humanitārajām vīzām, tikai tā mēs ar šo krīzi tiksim galā. Fonderlajens kundze, mēs šodien jūsos ļoti uzmanīgi klausāmies. Mēs negribam jaunu institucionālo krīzi, kas visu tikai aizkavēs, kas aizkavēs šo nepieciešamo transformāciju. Mēs vēlamies, lai Eiropa varētu darboties, lai tā tā varētu sākt strādāt laicīgi, lai mūsu investīcijas, lai mūsu institūcijas netiktu paralizētas, un mēs vēl šo pēcpusdienu tiksimies, mēs runāsim, kā balsot, mēs vēlamies turpināt celt šo Eiropu. Un mēs vēlamies vairāk Eiropas, mēs vēlamies labāk Eiropu. Paldies! Domne... Paldies tagad Čološkungs. Paldies, priekšsēdētāja Fonderlajens kundze. Parlamenta loma un tās nozīmīgums šodien izpaužas īpaši spilgti. Jūs saprotat, kādas ir mūsu kopīgās uh, prioritātes, kādi ir izaicinājumi. Es gan esmu patiešām eh, ļoti abēdināts, ka šajā piedāvātajā pakotnē eh, nav geogrāfiskā līdzsvara starp Rietumu Eiropas valstīm un Austrumu Eiropas valstīm. Es domāju, ka arī, eh, piemēram, komisāru kolēģijā vajadzētu būt labākam dzimumu līdzsvaram. Jūs esat izvirzīta šim amatam, ņemot vērā arī eh, tos pienākums, tās saistības, par kurām iepriekš vienojāmies. Mēs vēlamies, lai Eiropa eh, progresētu. Mēs ļoti daudz sagaidījām tieši pēc vēlēšanām bija šis špicēn kandidātu process. Mēs vēlējāmies, lai visi cilvēki varētu kaut kādā veidā piedalīties komisijas priekšsēdētāja uh, kandidatūras izvirzīšanā. Diemžēl tas netika ievērots. Mums ir jādomā par demokrātiskāku Eiropu. Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāapzinās, ka mēs esam uh, veduši sarunas, nu vismaz proeiropeiski noskaņotās politiskās grupas. Mēs esam raduši tādu kopīgu politisko kopsaucēju. Lai balsotu par jums, mums ir uh, nepieciešama tāda kopīga darba programma ar uh, mērķiem un prioritātēm, uh, zem kurām mēs varam parakstīties. Vai mēs varētu balsot par jums, ja jūs varētu tādu Eiropas atjaunotni apsolīt? Uh, Jūs eh, šodien runājāt par tādiem labiem, skaidriem uzdevumiem, par konkrētiem mērķiem, un tā mēs varētu radīt tādu Eiropu, kurai cilvēki atkal uzticas, eh, viņi, kurā viņi jūtas pasargāti. Jā, jūs mēs redzam, ka ir arī ļoti tādi eiroskeptiski spēki, eh, bet proeiropeiskie spēki tomēr Eiropas parlamentā ir ļoti plaši pārstāvēti. Mēs nedrīkstam eh, sagādāt sarūktinājumu miljoniem eiropiešu, kas balsoja par mums. Tiesiskums, likuma vara ir jāsargā, jūs to teicāt. Mēs nedrīkstam arī uh, radīt vilšanos miljoniem jauniešu, kas par mums ir balsojuši. Tāpat jūs pieminējāt klimatu, klimata pārmaiņas. Mums ir jādomā par. Uh, jaunajām paaudzēm, par viņu nākotni. Mēs nedrīkstam radīt vilšanos arī uh, uzņēmējiem, mazo vidējo uzņēmumu īpašniekiem ir jāpiedāvā reāla nākotne, ir jābūt tādai tautsaimniecībai, kas ir gan ekoloģiski atbildīga, gan ilgtspējīga, gan piedāvā arī labas iespējas, bet eh, netrīkstam aizmirst arī jaunās tehnoloģijas, digitalizāciju. Tas viss ir jāizmanto. Tas ir milzīgs potenciāls. Mēs nedrīkstam radīt pārlieku birokrātisko slogu arī uzņēmējiem, tādā veidā ceļot labklājības līmeni visās dalībvalstīs. Fonderlajens kundze, mēs gaidām uh, no jums tādu līdera lomu, ko spēlēsiet Eiropā. Un Eiropai ir politiski mērķi, jums tā ir jāved uz priekšu. Ja parlaments jūsu kandidatūru apstiprinās, un es ceru, ka tā notiks, tad bieži vien jums nāksies dzirdēt ka daudz ko nav iespējams mainīt, ka pilnīgi viss nav īstenojams, bet jums ir jāgarantē šīs izmaiņas. Paldies, un tagad Lambēra kungs, zaļo grupas priekšsēdētājs. Paldies! Uh, Mūsu uh, kopīgais nams deg, uh, bio daudzveidība tiek noplicināta, resursi tiek izmantoti un mūsu nams deg, uh, to plosa šīs nevienlīdzības liesmas, liesmas, kas ņem, ved līdzi tehnoloģiskās izmaiņas, kuras pilnīgi visi nevar pieņemt par savējām. Ņemot vērā šo milzīgo neatliekamību, jāsaka, mums nepietiks tikai ar tādām tādām vispārīgām frāzēm un labo gribu. Ir jārīkojas ļoti apņēmīgi, ir patiešām uh, jāmaina mūsu ierastās normas un nevar visu laiku aizstāvēt tikai status quo. Uh, zaļo politisko grupu tieši tāpēc ievēlēja Eiropas parlamentā, ka mēs vēlamies šode, šīs pārmaiņas. Fonder Lajenes kundze pirms trījām nedēļām, kad jūs uzstājāties šeit, jums nebija pilnīgi nekādas nojausmas, kas notiek. Patiešām tagad ir jāmācās ātri, mēs nedrīkstam vilcināties. Un jāsaka, ka Es nezinu, es neesmu pārliecināts, vai patiešām jūs esat gatavi šīs pārmaiņas nodrošināt, bet šodien, protams, ir jāuzsaka, ka jūsu runā jūs bijāt jau konkrētāk, jūs ļoti daudz runājāt par dzimumu līdztiesību un jūs tāpat runājāt arī par CO2 emisiju samazināšanu uz pusi līdz 2030. gadam. Tas ir patiešām apsveicami. Mums arī ir jādomā par eh, šo bezdarbu bezdarba garantiju, par jauniešu garantiju. Jā, nu, tas ir ļoti drosmīgi, bet Jūsu runa, jā, tā bija jau konkrētāka, jūs nosaucāt konkrētus mērķus, bet joprojām tas ir pārāk vispārīgi. Mēs būtu gribējuši vairāk. Mēs nedrīkstam kavēties, ir jārīkojas nekavējoties jau tagad, nevis kaut kas jāgaida. Ja mēs runājam par šiem dažādiem noteikumiem, priekšnosacījumiem, ka citiem arī kaut kas ir jādara, ne tikai mums, nu tā mēs nedrīkstam aizbildināties. Mums ir jāsaprot, ka pieaug arī, piemēram, eh, degvielas izmaksas, un eh, tas eh, pirmām kārtām skar visnabadzīgākos cilvēkus. Un arī klimata pārmaiņu sekas vissmagāk skar tieši tos, kam klājas grūti tāpat. Mums ir jārunā par godīgāku Eiropu, un vide nenozīmē tikai klimatu. Jūs nepieminējāt ne bio daudzveidību, ne arī resursu noplicināšanu, ne ar vienu pušplēstu vārdu. Runāsim, kaut vai par saldūdens rezervēm uz eh, šīs planētas. Mums ir jādomā par tādu kā Kopernika revolūciju, bet jums eh, šķiet, eh, jūsu prātā tas patiešām ir tapū. Un neviens arī nerunāja par brīvo tirdzniecību. Jā, runā par instrumentiem, par spēcīgākiem instrumentiem, kas varētu uzlabot līdztiesību un pasargāt mūsu planētas dabas bagātības. Ir jābūt arī mūsu tirzniecības līgumos ilgspējīgas attīstības klauzulām. Jūs neteicāt, eh, ka esat gatava arī sankcionēt valstis, kas šīs klauzulas neievēros. Ja runājam par imigrāciju, jūs eh, patiešām eh, šo Eiropas cietokšņa domu tā skaudra nekritizējāt, nevienu vārdu par to nedzirdēju. Mums Ir jādomā par palīdzēšanu cilvēkiem, par migrācijas politikas pilnveidošanu, nevis tikai par uh, vārtu aizslēgšanu un cilvēku atraidīšanu. Un tas, kas notiek Lībijā, ir vienkārši katastrofāli, un tas notiek arī ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Jāsaka, ka piecas grupas Eiropas parlamentā ir vienojušās eh, par šo globālo kompaktu, migrācijas kompaktu, un eh, tas arī ir jāpieņem padomē. Jums uz to ir jāuzstāj. Jāsaka, ka jūsu plāni joprojām šķiet tādi visai miglaini. Mums ir jāgarantē, lai Eiropas eh, noteikumi tiktu īstenot un ievērot pilnīgi visur. Nu, kas notiek ar tiesiskumu, piemēram, Ungārijā un Polijā? Vai tur ir patiesa pilnvaru nodalījums un tiesiskuma likuma burta cienīšana? Nē. Tālāk jāsaka, ka šī klimatiskā, demokrātiskā, sociālā neatliekamība, šīs katastrofas neļauj mums kavēties. Jāsaka, ka ekoloģiski šobrīd nav gatavi jums uzticēt komisijas vadību. Fonderlajenas kundze, mūsu politiskā grupa vēlas radīt proeiropeisku un at izmaiņas atbalstošu vairākumu. Beidzot, ir jāsāk visiem šiem centieniem nest kaut kādi augļi. Jāsaka, ka mēs e, tādu atbalstu. Šodien nedzirdējām jūs paustu atbalstu šādai aliansē, brīvo Eiropas brīvās alianses un zaļo grupai. Un es jau teicu, ka pirms vienas nedēļas mēs sapratām, ka nevarēsim atbalstīt jūsu kandidatūru. Mēs vēlētos, lai jūsu priekšlikumi patiešām atbilstu uh, visai šai uh, patiešām katastrofālajai situācijai, kad nevaram kavēties ne vides, ne sociālajā, ne demokrātijas jomā. Paldies! Paldies tagad, Meutena kungs! Thank you. Sehr geehrter Herr Präsident! Godātais priekšsēdētāji, kungs, Fonderlajens kundze, dārgie kolēģi, šodien mums ir jāpieņem ļoti svarīgs lēmums. Ir jānobalso par komisijas priekšsēdētāja amata kandidāti. Šis amats ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībā un tikai viens cilvēks var ieņemt šo amatu. Uh, Ministre Fonderlajens kundze, lai kā es jūs arī necienītu, mūsu politiskā grupa identitāte un demokrātija pēc rūpīgas apspriešanās secināja, ka jūs neva, nesat cienīgi ieņemt šo amatu. Es to īsumā pamatošu. Ja mēs runājam par politiku un par augstiem amatiem, Vācijā esam guvuši tādu īpašu pieredzi. Jūs esat bijusi gan darba un sociālo lietu, ģimenes lietu un arī aizsardzības ministre Vācijā. Un jūs nevienu no šiem amatiem nesat veikusi pietiekami apmierinoši. Nu, Es tagad neuzskaitīšu visu, ko jūs esat izdarījusi. Jāsaka, ka Vācijā aizsardzības joma tagad ir ļoti bēdīgā situācijā. Armija ir burtiski. Um, izputināta, tā nav gatava pildīt savus pienākumus uh, aizsardzībā. Un jāsaka, ka šeit būs nepieciešama pamatīga reformēšana. Uh, Un arī nu, tā nav pirmā reize, kad Vācijas uh, politiķi, kas savā zemē vairs nav pārāk populāri, tiek vienkārši aizsūtīti uz Briseli. Nu, nevar vairs tā rīkoties. Un es uzskatu, ka komisijas priekšsēdētāja amatu jūs diez vai pildīsiet labāk nekā iepriekšējie kandidāti. Un Eh, jāsaka, ka mūsu grupa nav vienīgā, kas jūs eh, kritizē. Un, eh, kreisie, kā arī labējās grupas eh, saka, ka vajadzē, jūs pati teicāt, ka jūs būsiet nepiekāpīgi šajās grupās uh, tiesiskuma jomā un vērsīsieties pret Poliju un Ungāriju. Savukārt EKR grupā jūs teicāt, ka nu, tur jūs nebūsiet tik stingri noskaņota. Es nezinu, ko tas nozīmē, kā to visu interpretēt. Jāsaka, ka jūs šeit uzvedāties kā tāda klasiska mainstreama politiķe, eh, jūs spēlējat politiskajās grupās tā kā doktora Džekilu, misteru Haidu ar divām sejām un uh, bārstāties ar tukšiem solījumiem. Jāsaka, ka jūs nesat moderna, pārliecinoša politiķe. Uh, jūs tādu iespaidu neradāt, ka jūs kalposiet uh, Eiropas pilsoņiem un uh, pieprasīsiet vairāk demokrātijas. Tieši otrādi jūs pieprasāt vēl vairāk uh, centralizācijas, vēl vairāk nodokļu, vēl vairāk kompetenci Eiropas Savienībai. Un eh, jāsaka, ka tās ir tādas eh, vecas eh, iesakņojušās domāšanas paradigmas. Un tie jautājumi, ko es uzdevu pagājušajā nedēļā priekšsēdētāja konferencē, nemaz netika atbildēti, un vienu jūs tā ļoti viltīgi aplīkomojāt, un nu, tādā veidā nevar uh, pārliecināt mūsu politisko grupu, ka jūsu kandidatūra ir atbilstošā, tādēļ mēs balsosim pret jums. Grazie. Prezidente Fito, lei la... Paldies. Paldies. Tagad nākamais runātājs Fito kungs. Paldies, priekšsētā kungs. Es uh, uzklausīju ļoti uzmanīgi, uh, ko jūs teicāt. Uh, Anderlainas kundze, jūs viesojaties arī mūsu frakcijas sēdē, un man jāsaka, ka šodienas uh, runa tomēr uh, atšķirīgi iepazīstina un nosaka pozīcijas.